Good afternoon. Esiet sveicināti, kolēģi, un es sveicu jūs šajā pēcpusdienas sanāksmē. Esmu Dita Haransova, esmu Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētāja, kas ir atbildīga par sadarbību ar nacionāliem parlamentiem. Un sveicu jūs sirsnīgi no savas puses, un man ir liels gods būt par līdzpriekšsēdētāju šajā pēcpusdienas diskusijā. Sveicu mūsu vidū arī līdzpriekšsēdētāju Gordonu Marasu, kurš ir Horvātijas parlamenta vienas no komisijām priekšsēdētājs, kurš turpinās sēdi vadīt pēc maniem ievadvārdiem. Kā jūs zināt, šī e, šodienas sēde koncentrējas uz prasmēm un iekļaujuši izaugsmi, ko mēs varam mācīties viens no otra pieredzēm. Kā jūs zināsiet, prasmju attīstība un darba tirgus prasības ir tīpaši ekonomikas digitalizācijas laikā, ir jau labu laiku Eiropas Savienības un parlamenta prioritātes iepriekšējā sasaukumā. Parlaments pieņēma vairākas rezolūcijas pār eh, konkurētspējīgu darba tirgu 21. gadsimtā vai jaunām prasmēm un to darba kārtību, kā arī prasmju aktualizēšanu atbilstoši nodarbinātībai pār izglītību, arodu izglītību un izglītību visas dzīves garumā. Vienlaicīgi eh, izglītība un prasmju iegūšana ir eh, dalībvalstu konferences, tāpēc eh, parlamentam un eh, citām Eiropas institūcijām ir ļoti svarīgi dzirdēt Nacionālo parlamentu skatījumu uz šo jautājumu, lai mēs varētu veidot Eiropas politikas, kas ir papildinošas nacionāliem darba plāniem, un lai mēs varētu jūs atbalstīt, kur nepieciešams, lai varētu e, piemēroties e, mūsu laiku pasaulē. Un mm, e, līdz ar to es tagad nododu sēdes vadību līdz priekšsēdētājiem. Paldies! Vicepriekšsēdētāja Harantsova godējamie kolēģi no visām Eiropas valstīm, godējamie Eiropas parlamenta deputāti. Ceru, ka šodien mēs varēsim auglīgi diskutēt par šo ļoti prasmīgo tēmatus. Arī apzinos, ka Šis ir visai svarīgs temats Eiropas Savienībai, un man ir tas gods vispirms jums eh, nosaukt pirmo šodienas runātāju, kurš ir eh, sociālo jautājumu un darba lietu eh, komisārs Nikolā Šmits. Paldies, priekšsēdētāji, līdz priekšsēdētāji, godājumie kolēģi prasmes ir ar ārkārtīgi lielu, no, lielu nomu e, iekļaušā izaugsmē digitālās pārējas laikmatā un pasaulē. Un arī jāsaka, ka šī sanāksme notiek visai kritiskā brīdī, jo šorīt komisija pieņēma vairākos svarīgas stratēģijas, e, piemēram, stratēģiju digitālajai attīstībai Eiropas Savienībā tālāk Eh, balto grāmatu eh, par mākslīgo inteliģenci un dokumentu par datiem. Līdz ar to ir pa, īstais brīdis runāt par prasmēm, jo visās šajās svarīgajās jomās prasmes ir ar izšķirīgu lomu. Mēs varēsim gūt panākumus digitālajā eh, pā, pārējā tikai tad, ja mūsu cilvēki būs tai gatavi. Līdz ar to es domāju, ka ir izvēlēts īstais temats īstajā brīdī. Un arī vienlaicīgi mēs daudz strādājot pie digitālās transformācijas un vēlamies stiprināt prasmju darba kārtību jau no paša komisijas mandāta sākuma. Tāpat arī prasme attīstības nozīme e, vēl jo lielāka ir tāpēc, ka tas ir pirmais princips sociālo tiesību pilārā. Eiropā ir darata neatbilstības eh, starp prasmēm un arī ārkārtīgi uh, Daudziem pieaugušajiem nav pietiekamas uh, izglītības, tā skaitā digitālās izglītības un digitālo prasmi. Šobrīd vairums darbu pieprasa kaut kādas digitālās prasmes, tāpat arī dalība un dzīve sabiedrībā kopumā. Digitāla ekonomika, robotizācija, mākslīgā inteliģence, pakalpojumi, tie visi pieprasa darba spēku ar atbilstošām prasmēm. Tomēr e, digitālās ekonomikas indeks 17. gadā 43% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem bija ar nepietiekamu digitālo prasmi līmeni, un 17% šādu prasmi nebija vispār. Pieaugušie ar e, šādām zemām prasmēm ir uz e, bezdarba riska, un 16. gadā Eh, pēc 16. gada bezdarbs ir krities par 10%, bet tas nav vienīgais risks. Cilvēkiem trūkst eh, pamatprasmju, eh, un tie vairs var nespēt efektīvi sadarboties ar struktūrām, kas ir vajadzīgas ikdienā, sākot ar veselības aprūpu un beidzot ar iepirkumiem. Līdz ar to šeit ir runa ne tikai par sociāla, bet arī ekonomiska prasība. Mums ir jāinvestē prasībās, prasmēs, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi. Digitalizācija, automatizācija, mākslīga inteliģence, nulles oglekļa ekonomika pieprasa. Uh, Aktivitātes visās jomās, no lauksaimniecības līdz rūpniecībai, pakalpojumiem, ir nepieciešamas jaunas prasmes un uh, pusēji no darba spēka nāksies eh, savas prasmes piemērot. Tāpat arī tas ir ļoti nozīmīgs izaicinājums maziem vidējiem uzņēmumiem, jo eh, tos skār digitālā pārēja 79% MVU skaidri norāda, ka tiem ir vajadzīgas vismaz pamat digitālās prakses. Lielākā problēma viņiem, lai uh, pārizglītotu savu darba, savu darba spēku, ir finanses. Mēs redzam, ka Problēma ir nopietna. Tāpat uh, darbs visai dzīvei vairs nav uh, Eh, aktualitāte, cilvēki darbu maina aizvien biežāk, līdz ar to mūsu darba tirgu raksturo augsta mobilitāte un padarīt mobilitāti par iespēju ikvienam. Šajā sakarā mums ir arī cilvēkiem jāsniedz drošības sajūta. Tas nozīmē, ka uh, cilvēki saņems atbalstu šajos pārejas uh, periodos un līdz ar to viens būtisks jautājums ir nostiprināts prasmes, un otrkārt arī e, tas, ka cilvēks saņem padomus. Viegli ir teikt, kādam ir jāmaina darbs vai ka ir jāmaina, jāapgūst jaunas prasmes, bet, lai šajā ziņā būtu, gūtu panākums, cilvēkiem ir vajadzīgi padomi. Eh, balstoties uz jaunu politikas redzējumu, kuras centrā ir individs, eh, ņem un apzinoties ieinteresēto pušu kolektīvu atbildību, mēs esam stiprinājuši prasmi darba kārtību, tas notiek Eiropas līmenī, bet galvenokārt tas ir jādara dalībvalstīs un it īpaši ar uzņēmumiem un sociālajiem partneriem. Paziņojums šajā sakarā tiks pieņemts martā. Aktualizētā prasmi darba kārtība ir ar trim pamatmērķiem. Pirmais eh, - dot eh, iespējas radājošajiem uh, uzlabot savas prasmes, eh, meklēt iespējas no eh, uzņēmējiem šādai eh, prasme aktualizēšanai. Tas nozīmē arī finansiālas saistības un treškārt panākumu gūšanai ir jāparēdz atsevišķas prioritārās darbības, kas varētu nodrošināt sagaidāmās izmaiņas. Runājot par izmaiņām, mums ir arī jādomā par cilvēku mentalitāti, par to, kā Um, uh, prasmju uh, jauna apgūšana un uh, pārapgūšana ir ļoti būtiska mainoties darba stāvoklim darba tirgu. Darba maiņa varētu būt iespēja individam, jo šie jaunie darbi varētu izrādīties mazāk sarežģīti, mazāk smagi nekā iepriekšējie. Tāpat Martā būs priekšlikums padomas ieteikumam eh, eh, arodas eh, izglītībai, un būtiskākie elementi šeit ir um, um, mobilitāte, apmācība dzīves garumā, Erasmus programmas, un ļoti būtiski ir pasvītrots uh, visu apmācības eh, ceļu un atbalstīt profesionālo izglītību. Tāpat arī laba izpratne par nākotnes prasmēm eh, stiprinās to, ka šī informācija labāk sasniedz uh, savu audētāju. Tāpat ir jāapzinās Eh, vairums eh, attīst savas prasmes balstoties uz pieredzi, un šī pieredze nevienmēr tiek pietiekama atzīta un nevar eh, tikt pienācīgi izmantot kā jau sacīju, mums ir jāņem vērā šis aspekts. Ir labāk jāatbalsta indivīdi, kas iesaistītos validēšanas procesā, personāla tre, apmācība, tehniskā palīdzība un citi atbalsta veidi, lai varētu atzīt uh, individuālās prasmes ir jau šobrīd vairāki labi piemēri vairākās valstīs kurās tiek iedzīvotāji aicināti veidot savas prasmes un piemērot uh, savas eh, profesionālās un citas izglītības prasmes. Un, bet eh, noslēgumā vēlos norādīt, ka ir visos līmeņos jāveic ka, eh, konkrētas darbības. Eiropa strādā savā līmenī un arī nacionālo parlamentu līmenī ir jāstrādā pie šiem jautājumiem, lai varētu efektīvi strādāt pie pienācīgas prasme stratēģijas, un es ceru, ka ar šo diskusiju izskanējošie vēstījumi tiks uzklausīti arī jūsu attiecīgajos parlamentos, jo eh, pār eh, to, lai šī stratēģija būtu veiksmīga, eh, būs arī atbildīgi Nacionālajie parlamenti. Paldies, Šmitkungs, par jūsu uzstāšanos, un es vēlētos. paust savu gandarījumu par jūsu atbalstu vakar un šodien komitejās. Un tagad dodu vārdu nākošiem runātājam, kas ir Merja Kilonīna no Somijas. Vi, viņa ir viena no Somijas parlamenta komisiju prie, vicepriekšsēdētājiem. Thank you. Paldies, dāmas un kungi! Vispirms vēlos pateikties organizatoriem par to, ka ir ka notiek šāda sanāksme, un es labprāt dalīšos ar jums idejās, ko mēs īstenojam Somijā. Un mēs tiešām atrodamies uh, Ceturtajā industriālajā revolūcijā tā ir raksturīga digitalizācija, pieaugoša globalizācija un arī zaļās politikas attīstība. Un uh, daudz kas jādara, lai mazinātu klimata pārmaiņas un to ietekmi Tam ir jāatvieglo mūsu dzīves, eh, jārada eh, iespējas gan nodarbinātībā, gan izglītības jomā. Un jāsaka, ka eh, pasaule ir tāda, ka pat mazākie uzņēmumi var piedāvāt pakalpojumus un darboties visā pasaulē. Bet ēnas puse šai attīstībai ir tāda, ka daudziem cilvēkiem tagad pastāv risks zaudēt darbu vai vispār palikt bez darba. Visas šīs pārmaiņas ir saistītas ar cilvēku gatavību mācīties, apgūt prasmes visā savā mūža garumā. Mums jāparaugās, kas notiek pakalpojumu Eh, transporta būvniecības nozarē, kas būtu jāmaina mūsu eh, izglītības sistēmā. Būs eh, dažādas profesijas, bet jautājums, kādas tās būs, vai mūsu izglītības sistēma ir pietiekami elastīga un spēs reaģēt uz pārmaiņām. Jums ir iespējams uh, iepazīties mūsu mājas lapā ar uh, nākotnes komitejas uh, ziņojumu 2018.38. gads, kur ir runa par daudzološākām tehnoloģijām un 200 jaunas profesijas tur ir uzskaitītas. Mums ir jābūt pietiekami gudriem, veidojot izglītības sistēmas. Un tad mēs uh, uh spēsim uh, rast uh, jaunas uh, darba vietas uh, daudz lielākā skaitā nekā zaudētās darba vietas. Un kad pētījums bija pabeigts, tad jau reālā situācija bija mainījusies, jo tā apsteidz mūsu politiķu darbu. Un uh, līdz ar to rezultāti pastāvīgi jau noveco, un mums politiķiem ir jābūt pietiekam drosmīgiem, lai raudzītos nākotnē, un lai uh, rastu tādus risinājumus, kas nodrošinātu pastāvīgu izglītības sistēmas attīstību, uh, ņemot vērā jaunās vajadzības, it īpaši darba tirku. Bet visgrūtākais ir mainīt domāšanas veidu tik strauji ik pēc pāris gadiem, un tas politiķiem ir ļoti grūts uzdevums, to saku no savas pieredzes. Jautā, jā, var rasties jautājums, kādēļ ir jāmainās. Nu, jautājums arī, kas ir jāmaina, kas ir jādara Somijā. Mums ir nepieciešami individuālāki apmācības kursi eh, cilvēkiem, kam jāapgūst eh, prasmes, un arī tiem, kas jau ir iesaistīti tehnoloģijas revolūcijā, jauni apmācības kursi, strādājošiem, kas vēlas iegūt jaunas prasmes. Mums ir jāmaina arī finanšu stimulu sistēmu, lai atbalstītu eh, jauniešu izglītību un darītu to viedā veidā ko mēs finansējam. Mēs finansējam kaut ko jaunu, kas noved pie labiem rezultātiem darba tirgu vai vienkārši uh, sniedzam kaut kāda veida izglītību cilvēkiem. Mums uh, ir jāskatās, kādas ir reālās vajadzības, uh, piemēram, rūpniecībā. Mums ir jāizveido tāds uh, mehānisms, kas prognozētu pieprasījumu pēc prasmēm un veidot atbilstošu politiku. Mums ir jāizvērtē, kas ir jāmaina, kas jādara. Tāpat ir arī jākonsultē eh, par eh, karjeras attīstību, jāuzlabo piekļuve eh, informācijai, jāuzlabo informācijas kvalitāte par situāciju darba tirgu, lai cilvēki internetā varētu iegūt visu nepieciešamo informāciju, lai tas notiktu ātri un viegli, tāpat ir eh, jāuzlabo pārvaldība, un tas jādara visos līmeņos. Arī līderiem ir jāsagatavojas nākotnēji. Tāpat ir jādomā par ilgākiem politikas veidošanas cikliem, iesaistot visas ieinteresētās puses, uzņēmums, politiķus, arotbiedrības, nevalstiskās organizācijas. Tāpat jāstiprina mūsu sabiedrības inkluzīvais raksturs. Valdība nesen ir paziņojusi, ka uh, ab, obligātās izglītības uh, ilgums uh, būs līdz 18 gadu vecumam, lai arī varētu vieglāk uh, Uh, iekļūt uh, profesionālās citās skolās, kur uh, izglītība bijusi līdz šim pārāk dārga, un tāpat arī mācību līdzekļi tiks nodrošināti par brīvu. Un šis varbūt ir īstais brīdis arī pielikt punktu manai uzrunai mums ir nepieciešamas debates, kurās mēs varam viens no otra mācīties, lai neatkārtotu citu pieļautās kļūdas. Un mums vienmēr ir jāmeklē labākie piemēri, no kā mācīties, ko mēs varētu īstenot mūsu, mūsu pašu ikdienas dzīvē. Nākotne tuvojas, bet nebaidieties pamata Eh, jautājumi joprojām paliek aktuāli, un mums ir eh, jārīkojas nākotnē un jārīkojas gudri gan Eiropā, gan dalību valstīs. Paldies! Paldies, Kilonens kundze! Nākamais runātājs ir Ante Babičs no Horvātijas parlamentas. Viņš ir no Nodarbinātības un sociālās partnerības komitejas. So thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Godātā Harantsovas kundze, godātie deputāti, runāšu horvātu valodā esmu ļoti pagodināts par iespēju jūs uzrunāt šodien, uh, stāstot par šo svarīgo tematu. Kādas prasmes uh, un kādas profesijas būs nepieciešamas, lai nodrošinātu ilgspējīgu Eiropas Savienības ekonomikas attīstību mūsdienu pasaulē, kurā pastāv tik daudz izaicinājumu. Tehnoloģiskā attīstība, digitalizācija, demogrāfiskās pārmaiņas, iedzīvotāju novecošana. Uh, Tas viss uh, ietekmēs uh, sociālos uh, aspektus, tā skaitā arī darba tirgu. Šeit būs jauni izaicinājumi, jaunas tendences, internets, mākslīgais intelekts robotizācija un citi. Tas viss maina mūsu dzīvi, mūsu uh, Eh, darba vidi un arī eh, sociālās attiecības būtiski mainās gan privātā, gan publiskā sektorā. Eiropā, tā skaitā Horvātijā, šis process noved pie tā, ka ar vien lielāks pieprasījums ir pēc kvalificētiem darbiniekiem visās nozarēs. Eh, līdztekus. Oficiālai kvalifikācijai tiek prasīts arī papildu prasmes, piemēram, digitālā pratība un citas, par ko runāja Šmita kungs. Tikai uh, konkurētspējīgs darba spēks var veicināt ekonomikas izaugsmi. Tādēļ ir ļoti svarīgi veikt investīcijas kvalitatīvā izglītībā un apmācībā. Mums ir jābūt orientētai darbu tirgus uh, politikai jānodrošina arī mūža izglītība un tālāk izglītība. Pirmais solis uh, varētu būt uh, um, um, izglītības sistēmas uh, pārveide, iekļaujot tās profesijas, pēc kurām ir uh, jau liels pieprasījums un kuras būs nepieciešams arī nākotnē, kā norādīja Somu kolēģi ir ļoti svarīgi, lai būtu sadarbība starp izglītības sistēmu un darba tirgu, un ir svarīgi arī cieša sadarbība starp sociālajiem partneriem, kuri kopīgiem spēkiem veido un īsteno nodarbinātības politiku. Ekonomikas izaugsmes kontekstā, kad ir jāspēj strauji piemēroties pārmaiņām, ļoti svarīga kļūst mūža izglītība un tālāk izglītība, lai varētu pieno, piemēroties pārmaiņām, jo izglītība nodrošina lielāku konkurētspēju un palīdz atrast vieglāk darbu. Eh, Horvātijā izglītības sistēma ir bijusi diezgan fragmentēta, notiek arī dublēšanās un nenotiek pienācīga koordinācija starp eh, izglītības sistēmu un darba tirgu. Tādēļ esam izveidojuši fórumu kur notiek konsultācijas par mūža izglītību un darba tirgus prasībām. Tur ir pārstāvētas izglītības ministrija, sociālie partneri, arotbiedrības, darba devēji un citas ieinteresētās puses tādas, kā universitātes un uh, profesionālās uh, asociācijas. Mērķis ir ko, sniegt konsultācijas par uh, mūža izglītības jautājumiem, nodarbinātību un sociālo politiku. Mūsu fórums tiek minēts Eiropas līmenī kā pozitīvs piemērs. Uh, izglītības uh, sistēmā un mūža izglītībā ir jā. Uh, dod savus ieguldījumus ilgtspējīgu darba vietu radīšanā, ir jāinvestē uh, prasmju apguvē gan jauniešu vidū, gan uh, pieaugušo vidū un lai piemērotos pārmaiņām dažādās nozarēs, kas saistīts ar sabiedrības kopīgām pārmaiņām. Tā kā iedzīvotāji Eiropā noveco, ir lielāks akcents jāliek uz gados vecākiem darbiniekiem, kuru prasmes ir jāuzlabo. Un ir jādod stimuli darba devējiem, lai šie cilvēki varētu turpināt darbu un lai viņi kļūtu par mentoriem, kas strādā ar jauniešiem. Šajā kontekstā Horvātijas republika ir grozījusi pensiju likumu, Uh, paredzot, ka pensionāri uh, var turpināt strādāt arī pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Un viņi var strādāt četras stundas dienā. Protams, uh, Eh, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas pasākumi arī ir ļoti svarīgi, un par to ir atbildīgas gan eh, valsts iestādes, gan darba devēja, gan paši darba ņēmēji, kā to norādīja Šmita kungs. Ļoti svarīga loma ir arī publiskam sektoram, kas eh, attīsta un pārveido izglītības sistēmu, ņemot vērā ekonomikas vajadzības. Publiskam sektoram jānodrošina uh, finansiāli un nefinanciāli stimuli, uh, kas veicina prasmju apguvi. Tādēļ uh, Horvātijas prezidentūra pozitīvi vērtē komisijas iniciatīvu aktualizēt uh, uh prasmju darba kārtību un atbalstīt jauniešu uh, Uh, garantiju schēmu, kas palīdzēs uh, jauniešiem pašiem veidot savas karjeras. Horvātija ir viena no jaunākām Eiropas Savienības dalību valstīm, un mēs esam guvuši lielu atbalstu no uh, Eiropas iniciatīvām, tā skatā jauniešu garantijas. Esmu pārliecināts, ka šajā kontekstā Eiropas dalība valstīm ir jāturpina darbs pie tādu instrumentu izveidas, kas palīdzētu mums prognozēt, kādas būs vajadzības darbā tirgu un kādas ir pieejamās prasmes un kvalifikācijas ir jānodrošina piekļuve saulaicīgam atbalstam, apmācībai, lai e, cilvēki varētu iegūt uh, labāku darbu vai uzsākt uzņēmēju darbību. Lielas paldies! Paldies, Babiča kungs, par šo komentāru. Vārds Klaudijai Millerei, viņa pārstāv Vācijas parlamentu darbojas ekonomisko lietu un enerģētikas lietu padomē Milleris kundze vārds jums. Paldies priekšsādātāji, vicepriekšsādātājs kundze. Paldies par iespēju uzrunāt šo sanāksmi, bet turpināšu savā dzimtajā valodā. Godātie kolēģi, vispirms ievad komentārs pa, eh, eh, Vācijas apvien, atkal apvienošanās bija ļoti straujas un negaidīts process jaunajās eh, federālajās zemēs, un tas attiecās arī uz profesionālo sfēru. Un daudzi cilvēki uh, Uh, saskarās ar jautājumu, ka viņu darbs vairs nebija vajadzīgs, ka viņiem bija jāpārkvalificējas un uh, jāapgūst uh, jaunas prasmes. Ne visi tika galā ar šo uzdevumu. Tagad šie izaicinājumi ir zināmi, tas nav tik negaidīts process, tā ir digitalizācija, klimata krīze un demografiskās pārmaiņas. Mēs zinām, ka šādas pārmaiņas notiek, un tādēļ mēs varam atbilstoši pielāgot izglītības un tālāk izglītības sistēmu. Vācijā ir ļoti atšķirīga uztvere par tālāk izglītību. Uh, Un šie divas trešdaļas šo pasākumu tiek veikti uzņēmumos, tos organizē un apmaksā darba devēji. Šeit arī ir lielākas atšķirības. Lieliem uzņēmumiem tas ir vieglāk paveicāms nekā maziem un mikro uzņēmumiem, kur tiešām ir šie izaicinājumi pārāk lieli. Viņi vienkārši nespēja apmaksāt šādus pasākumus darbiniekiem. Tāpat arī izglītības līmenis ievērojami ietekmē to, kā tiek izmantots iespējas uh, īstenot uh, tālāk izglītību. Tiem, kam ir augstākā izglītība, 68% izmanto šādas iespējas ar arodu izglītību, 46%, bet tie, kam nav nekādas kvalifikācijas, tikai 34% izmanto šādas iespējas. Un ir uh, cilvēki, kuri, kurus mēs nesasniedzam ar pašreiz veiktajiem pasākumiem. Otrs komentārs. Uh, Vācijā par izglītību ir atbildīgas federālā zemes sistēma, ir ļoti sadrumstalota ar dažādām iespējām, dažādām izmaksām. Uh, Un tāpat izglītība daudzos gadījumos nav bez maksas. Šeit arī ir lielas atšķirības un uh, ir pastāv tā duāla, saucamā duālā izglītības sistēma, kad notiek uh, apmācība gan uzņēmumā, gan vienlaikus uh, arodas skolā. Un, uh, Uh, uh, ir bijis tā, ka cilvēki bez izglītības var uh, iegūt darbu par minimālo algu. Jautājums ir, kā stimulēt, lai cilvēki turpinātu izglītību. Bundestāgs ir nolēmis uh, Um, mainīt uh, studiju finansēšanas sistēmu, pastāv tā saucamais um, studiju kredīts uh, Vācijā uh, un finansējums tālāk izglītībai. Pašreizējā ja Eh, situācija ir jābūt tādai, lai tie, kas eh, mācās, lai viņiem arī būtu iespēja iztikt ar saņemto pabalstu, lai nebūtu bailes mācīties, lai nekā šo procentu nekavētu. Eh, tika pieminēta arī vienas pieturas aģentūra attiecībā uz tālāku izglītību. Arī šeit mēs diskutējam par to, ka cilvēkiem, kam nav darba, šāda aģentūra būtībā pastāv. Tā ir darba aģentūra bezdarbniekiem. Uh, kas eh, palīdz atrast darbu un gūt eh, arī eh, izglī, tālāk izglītību īstenot, bet tas attiec šobrīd tikai uz tiem, kam darba šobrīd nav. Bet būtu labi to attīstīt tālāk un lai tas kļūtu par sarunu partneri cilvēkiem, kam jau ir Uh, darbs, lai viņi nekautrētos vērsties un meklēt uh, tālāk uh, izglītības iespējas. Tāpat um, par to, ka uzņēmumi, kas ir lieli uzņēmumi, spēja nodrošināt to, ka darbiniekus daļai atbrīvo no darba, lai viņi varētu mācīties, bet maziem uzņēmumiem tas ir daudz sarežģītāk. Uh, Uh, vienlaikus, kad uh, mēs diskutējam par šiem jautājumiem, būtu jārunā arī par uh, to, vai, teiksim, tas, kas tiek mācīts uh, skolās, vēl ir aktuāls, vai tas atbilst reālajai situācijai darba tirgu un jāskatās, vai tās profesijas, kas tiek mācītas ārotskolās, vai tās vēl vispār pastāv, vai tās nav pazudušas. Somu kolēģi arī runāja par uh, integrāciju sabiedrībā. Ir arī svarīgi atteikties no klasiskā priekšstata par darba devējiem, darba ņēmējiem, bet uh, iesaistīt uh, plašāk uh, cilvēkus. Uh, šajā procesā vairāk paraudzīties uz sievietēm. To mēs nevienmēr darām attiecībā uz noteiktām profesijām un klafis, eh, kvalifikācijām. Un eh, ir gadījumi, kad uh, sievietes netiek ņemtas vērā, domājot par atsevišķām profesijām, un tā mēs neatrisināsim problēmu par darba spēku, kvalificētu darba spēku trūkumu. Mums ir jāpanāk, lai visa sabiedrība uh, iesaistītos šajā pārmaiņu procesā. Ja mēs to uh, nepanāksim, tad cilvēki mūs uh, neatbalstīs, uh, domājot par šo jauno digitālo pasauli, un tādēļ ļoti svarīga ir uh, šī izglītības joma, lai cilvēkus iesaistītu šai procesā. Paldies! Jā, paldies jums! Milleres kundze, nu, varam uzsākt otro šīs pēcpusdienas viedokļu apmaiņu ar uh, klātesošiem Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentu deputātiem. Uh, Nododu sanāksmes vadības grožus uh, Čerencevas kundzei. Jā, Paldies, Māras kungs. Vispirmkārt, paldies uh, visiem mūsu viesiem, kas uh, sacīja mm, šos ievadvārdus. Nešaubos, ka klātesošajiem jau ir padomā kādas replikas, kādi komentāri, pāris saimnieciskas dabas norādes. Varat izmantot savu zilo kartīti, lai lūgtu vārdu. Eh, es eh, savukārt kā priekšsādātāji raudzīšos, lai jūs visi eh, saņemtu šo iespēju izteikties tik vien tas, ka lūdzu jūs nepārsniegt trīs minūšu runāšanas laiku. Un līdz ar to, bez liekas kavēšanās, Pētres eh, kungs eh, Vācija lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es Vācijā Esmu no eh, Zāras eh, reģiona, kur mēs esam eh, gadu desmitiem piedzīvojuši struktūrāls pārmaiņas, un tā ir bijusi, tas ir pastāvīgs uzdevums bijis paudzēm mācīties, apgūt kaut ko jaunu, un kā Melers kundze norādīja, arī mums situācija nav daudz labāka un uh, uh, daudzos uh, gadījumos pensijas ir zemas un nabadzīgās pensionārs pārsvarā ir sievietes un šī mūža izglītība ir svarīga un darba tirgus ievērojami mainās Uh, atteikšanās no uh, ogļu ieguves, krīze tērauda rūpniecībā, jau autorūpniecībā. Tas nozīmē, ka tiek zaudētas darba vietas. Un, manuprāt, mums ir darba devējiem ir jābūt ieinteresētiem, lai darba ņēmējiem tiktu nodrošināts piedāvājums. Šobrīd ar šiem jautājumiem par algu līmeni nodarbojas sociālie partneri. Vācijā notiek arī politiskas debates, un manā sociāldemokrātiskā partija ir. Uh, nākusi klajā ar uh, priekšlikumu par finansējumu mūžu izglītībai. Šobrīd vidēji rēķinot eh, ir paredzētas 12 dienas gadā. Un, eh, Tādēļ arī darba devējiem vajadzētu eh, stiprāk atbalstīt uh, darba ņēmējus, un valsts uzdevums ir radīt apstākļus, lai darba ņēmēji atbilstoši individuāli varētu arī e, saņemt tālāk izglītības un mūža izglītības piedāvājumus. Eh, eh, tāpat jādomā par eh, to, kā tas Eiropas līmenī varētu notikt, lai tas nebūtu jādara katrā valstī tikai atsevišķi un komisijai vajadzētu arī padomāt par minimālo ietvaru šajā jomā. Thank you very much. Jā, paldies jums. Tagad vārds Staroviča kungam, Slovenija. Lūdzu. Jā, paldies par iespēju izteikties. Izteikšos eh, dzimtajā valodā, kurā runā divi miljoni cilvēku. Saka slavēņu deputāts. Tik tiešām Eh, priecē komisijas jaunās prioritātes, proti eh, dot eh, lielāku vērību sociālo tiesību hartai. Tas vieš cerības uz koheiziju, uz, uz to, ka būs vairāk taisnīguma, vienlīdzības mūsu sabiedrībā, ka sociālā dimensija būs klātesošāka ekonomikā, tautsaimniecībā, kas savukārt liek cerēt, ka e, pasaules veiksmīgākais saim, ek, reģions saimnieciskajā plāksnē kļūs arī vidē draudzīgākais. Un OECD īsteno e, tātad šo te e, projektu un tagad būs iespēja uz, uz tādiem zinātniski pamatotākiem eh, pamatiem likt eh, šo, šo, šo zaļo, zaļo kursu, visus šos centienus eh, jauninājumu pētniecības jomā, tā lai būtu labs politiskais satvers, pamats um, vidē draudzīgai, iekļaujošai uh, saimniecībai. Uh, Te e, konkrēti projekti tiek īstenoti viedo datu jomā, un Slovenija aktīvi piedalās e, šajā OECD projektā, un mana valsts ir arī programmas draugu grupas līdz priekšsēdētājiem manas valsts tautsarniecība joprojām raksturo izaugsme, taču sākam izjust darba spēka trūkumu un tieši konkrēti prasmju trūkumu. Ir nu, tāds noteiktu prasmju deficīts manas valsts darba tirgū. Kāpēc? Tāpēc, ka pagātnē mēs skatījāmies tikai un vienīgi uz tirgu, uz tirgus prasībām un domājam, ka to, ar to vien visi jautājumi būs atbildēti. Uh, bet eh, vēl pagājušā gadsimta nogalē mūsu tā brīža premjeram eh, to darīju zināmu, taču mūsu valsts premjeras to brīdi nereaģēja, Un ļoti ceru, ka tagad eh, laiki ir mainījušies un eh, investīcijas eh, tiks virzītas gudrāk, būs investīcijas sabiedrībā, tādā kopīgā darbā, mm, ceļot efektivitāti un arī Eiropa kā tāda kļūs efektīvāka. 56% skolēnu Eiropā šobrīd Uh, ir, ir aprēķini liecina, ka 56% šodienas skolēnu strādās tādā darbā, kāds šodien vēl nemaz nepastāv. Paldies, Staraviča uh, kungs, vārds Kreto kundzei Rumānija. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji, draugi! Ir ļoti svarīgi un vērtīgi mācīties vienam no otra, apmainīties ar pieredzi. Bet nu, vēsture mūs atšķir. Uh, un tāpat laikā arī uh, laiks, kurā dzīvojam, ir, ir bezprecedenta. Uh, Mm, pasaule mainīsies, vai mēs to gribam vai nē. Eh, katrs mēģinās izdzīvot, eh, uzņēmumi pēc savas dabas eh, īpaši nerūpējas par valsts budžetu, pensijām, privātumu un, un, un tam līdzīgām lietām. Tas nav uzņēmēju pienākums par to rūpēties. Tas ir mūsu pienākums. Un Eh, šeit eh, ir skaidrs tas, ka tie, kuri eh, uztur serverus, kur glabājas mūsu visu informāciju, mūsu visu dati, arī lielā mērā izlēmja vēlēšanu iznākumu, un roboti mākslīgais intelekts šeit uznāk uz skatuves un. Mm, Eh, šī brīža mūsu politiskā eh, iekārta lielā mērā balstās pieņemumā, ka visiem ir stabila, ilglaicīga darba vieta, nodarbinātība, ka ik viens maksā eh, nodokļus, bet jaunajā digitālajā pasaulē tas tā vairs nedarbojas. Ir nepieciešami globāli noteikumi, spēles noteikumi, tā lai nebūtu viegli uh, Mm, digitālajā pasaulē pazust ar visiem nesamaksātajiem nodokļiem. Eh, te ir nepieciešama politiskā griba, lai to mainītu. Trūkst arī politiskās jaudas, lai to dabūtu cauri. Prāta kontrolē, smadzeņu kontrole. Uh, Eh, nu, izdodas eh, nevienmēr, bet mēs varam stāties pretī šiem tīkojumiem, izglītojot mūsu pilsoņus. Izglītība, izglītība. Es šeit runāju ne tikai par bērniem, par jauniešiem, kuri ir izglītojami. Es runāju par mūža izglītību, lai ik viena gadagājuma Eiropietis uh, Eh, būtu spējīgs un kompetents jebkurā vecumā eh, ņemt savu, savus dzīves grožus savās rokās un, un, un mainīt kursu, ja tas nepieciešams. Eh, tam ir nepieciešama mūsu politiķu lēmumu pieņēmēju apzinīga un konsekventa rīcība. Ir jārīkos jau tagad, nevis pēc 15 vai 20 gadiem, kad jau būs par vēlu. Paldies! Makarovas kundze, Horvātija. Hvala lijepa, poštovana predsjedavajuća. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sveicu ikvienu klātesošo. Mēs visi apzināmies, ka Eiropas eh, tautsēmniecībai ir jānosargā tās konkurētspēja šajā digitālo pārmaiņu laikā, un tam ir nepieciešami prasmīgi izglītoti pilsoņi, strādājošie. Eh, tā, lai tirgus varētu pastāvēt, ir, ir jā, nepieciešami zinoši, prasīgi patērētāji, kas zina, ko vēlas, kas zina, kā visas šīs digitālās lietas ir jādara. Un te arī arī tad uh, materializēsies šis uh, digitālais potenciāls. Un uh, digitālo prasmju trūkums, deficīts jau šobrīd ir apgrūtinājums, ierobežojums kā bremze uh, attīstībai Eiropā. Eiropiešiem ir nepieciešamas tādas darba vietas, kādas tā tie ir pelnījuši, un tāpēc Uh, ir, ir, ir, ir, ir uh, šī neatbilstība starp pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgu ir apzināti jāmazina. Uh, atsevišķās nozarēs gados jaunu bezdarbnieku 15 līdz 24 gadu vecumā īpatsvars ir 20%. Vairāk kā trešdaļa Eiropas darba spēka, 45% eiropiešu uh, ir ar ļoti minimālām vai pieticīgām digitālajām prasmēm. Ta, tas, lai mums ir kā tāds trauksmes zvans, ir steidzami jādomā par to, kā apmācīt jauniešus digitālajās lietās uh, caur uh, mācību praksēm, mācību programmām, uh, Un tad arī šis darba spēka pieprasījums kaut vai īstermiņā varēs tikt uh, apmierināts. Ir nepieciešams uh, pārkvalificēt uh, esošo darba spēku, jāpārvirza esošie ierobežotie resursi perspektīvās nozarēs un virzienos, īpaši domājot tieši par digitālo prasmju apguvi. Uh, tā, lai darba tirgu vietu sev atrastu tie, kuri to līdz šim eh, nav spējuši atrast. IKT piedāvā fantastiskas eh, darba un karjeras iespējas kā vīriešiem, tā sievietēm. Un eh, lūk arī atbilde visiem tiem, kas, kas norāda, ka lūk, sievietes par to pašu darbu saņemot mazāk kā vīrieši. Šeit ir iespēja to uh, novērst šo neatbilstību elastību. Digitālā vide piedāvā eh, arī elastīga darba laika iespējas. Mm, eh, biznesa procesi tiek automatizēti, un šeit vēl jo vairāk pierādās eh, tālāk izglītības, nepārtrauktas izglītības lielā nozīme domājot tīri tādās uzņēmumu kategorijās, kā arī domājot par, par sabiedrību kopumā. Paldies! Uh, vārds uh, mūsu Kipras uh, kolēģim, kolēģei. Paldies, priekšsēdētāji, runājot par strādājošo stāvokli Kiprā, tā ir satraucoša, un pauž neoliberālo politiku, kas eh, aizvien ir plašumā Kiprā. Eh, tā darba tirgus ir deregulēts, daudz strādājošos ne, neaptver koplīgumi, jaunieši emigrē, lai meklētu darbu citur ārzemēs. Un uh, valsts uh, pakalpojumu apjoms samazinās, eh, eh, sociālā pīlāra rezultāti un eh, personu skaits, kas dzīvo zem nabadzības līmeņa, pieaug. Tāpat ir cilvēki, kuri ir bez izglītības, bez darba, bez apmācības. Uh, dzīves līmenis ir zemāks nekā pirms vairākiem gadiem, un dzīves apstākļi kļūst atraucoši. Es vēlējos runāt par Eiropas minimālo algu. Esmu nobažījusies pār darba koplīgumiem un strādājošo tiesībām. E, turklāt lai definētu Eh, ienākumus, vienmēr notiek atsauc uz nu, konkurētspēju. Mums ir jānoskaidro, ko mēs darīsim, vai tā būs konkurētspēja, kura visu noteiks, vai cilvēka cienīgs dzīves līmenis. Tālāk vajadzētu arī E, nu, ņemt vērā jaunās darba formas, lai darba devēji piemērotu koplīgumus, minimālos standartus tiem, kurus neskar koplīgumi, kā arī pasākums sociālā nodrošinājuma garantijām. E, ir nepieciešami e, uzraudzības mehānismi, ir jo jāparedz šī va, Eh, cienī, cilvēki cienīgi darbi, un turklāt es dzirdēju gan no eh, komisāra, gan no citiem paneļa diskusijas dalībniekiem to, ka uh, par to, ka katram būs jāmaina desmit reizes darba vieta karjeras laikā, ka būs jāstrādā pēc pensijas vecuma sasniegšanas, cik es saprotu, ka arī pensijas vecums iestāsies vēlāk un arī nepārtraukti tiek uh, apgalvots par um, izglītību mūžu garumā, kas arī liek domāt par profesionālo nedrošumu. Grieķu uh, Grieķijas vēsturē vienmēr ir pastāvējusi apmācība dzīves garumā, pat antīkajā laikmatā. Tas nozīmēja, ka visu savu dzīvi es sevi uzlaboju, sevi izglītoju. Savukārt šeit apmācība visa dzīves garumā nozīmē to, ka man jāmācās tāpēc, ka man ir jāmaina darbs. Paldies! Nākošais runātājs ir, deputā, ir, ir Tušekungs no Horvātijas. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Kad mēs runājam par šo svarīgo tematu un izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jauniešu darbu tirgu, tad jāpatur prātā, ka Eiropa saskaras ar nozīmīgu demografisko krīzi. Katra jaunā paudze ir pār 25% eh, mazāka demografiskā ziņā nekā iepriekšējā. Tāpat jāatzīmē, ka darba tirgus ka tajā ir grūti saskaņot eh, privāto un profesionālo dzīvi. Uh, ir valstis, kurās strādā svētdienās, bet ja šajā svētdienā bērnu dārzi ir slēgti, ko tad darīt? Un runājot par bērnu dārziem, Eh, arī šeit var būt neskaidrības attiecībā uz vecāku darbu eh, nodarbinātību. Tāpat ir disk dzimuma diskriminācija darba ziņā. Daudz sievietes iz izvēlas darbu, lai varētu nodarboties ar bērniem, kas tās izslēdz no citiem darbiem. Un reti strādājošajiem tie nevēlas, dod, darba devēji nevēlas dot darbu eh, eh, darba ņēmējiem ar bērniem. Strādājošiem ir jāapzinās, ka ir jābūt iespējai saskaņot eh, darba un privāto dzīvi, mums ir jāveicina dzimstība un jāparedz pasākumi šajā sakarā. Piemēram, uh, elastīgākas darba stundas, darbs no mājām un tā tālāk. Tāpat ir jā. Paredz finansējums no Eiropas fondiem, kas varētu iekļaut šos pasākumus, kuri ir tīpaši atbalstītu jaunās ģimenes. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs ir. Uh, Igaunijas pārstāve Sikutā. Paldies! Pilnīgi noteikti prasmes vairāk informācijas par iespējām e, vienkārši piekļuvi tiešsaistes kursi, piemēroti kursi un prasmi atzīšana, tas viss veicina sabiedrības pārēju, kāda mums ir nepieciešama. Šādu Eh, pārēju, kas vestu mūs uz digitālu un zaļu jā, nākotni, bet es vēlos uzsvērt to, ka, kā sacīja komisārs Šmits, jāstrādā ar cilvēku mentalitāti. Mēs redzam, kā Eh, prasmju pilnveidošana, jaunu prasmju apgūšana, ir jaunas iespējas cilvēkiem darbam ienākumiem, bet tā kā cilvēki ar augstāko izglītību vairāk piedalās mūža izglītībā nekā cilvēki bez kvalifikācijas, mums ir labāk jāsaprot viņu motivācija, lai varētu tos piesaistīt eh, šādām eh, izglītības programmām. Piemēram, Igaunijā ir paredzēts tas, ka personas, kas atstāja skolu agrākā vecumā, personas bez kvalifikācijas, apgūst jaunas prasmes darbā, vai paši mācoties, vai YouTube, vai no nu vecākiem, bet viņi neuzskata sevi par uh, audzēkņiem. Un, uh, visas kampaņas nāciet, mācieties pie mums, piedalieties mūža izglītības procesos, apgūstiet jaunas prasmes, viņiem slīd garām. Viņi neapzinās šīs kampaņas un aicinājums, jo viņi neuzskata sevi par šo programmu mērķi. Viņiem ir negatīva pieredze ar skolu, ar mācībām un tāpēc ir jāmeklē atšķirīga pieeja, lai varētu piesaistīt šīs personas prasmi pilnveidošanai un uh, atkal apgūšanai. Ja pagātnes pieredze ir negatīva, tas nenozīmē, ka viņi nespēja apgūt jaunas prasmes vai arī programmās tādas nav paredzētas. Strādāsim pie cilvēku iekšējās izpratnes, un tas palīdzēs mums veidot eh, gudrāku un arī digitāli eh, labāk sagatavot darba spēku. Paldies! Nākošais runātājs ir Spānijas pārstāvis eh, Pirīs. Paldies, priekšsādātāji, turpinot spāņu valodā. Maniem bērniem ir astoņi un divpadsmit gadi esam pārliecināti, ka uh, Eh, darba tirgu viņi nevarēs eh, saņemt tādu darbu, kas pastāv šodien. Ir skaidrs, ka tad, kad mēs runājam par tradicionālu profesiju, viņi vēl eh, nezinu, par ko strādās. Iespējams, tā būs profesija, kas šobrīd nepastāv. Nereti pie galda jautājums ir, kā. Kas notiek ar izglītības sistēmu šajā dinamiskajā uh, Eh, darba tirgus situācijā. Kau, eh, mēs eh, kādus pamudinājumus varam dot, lai cilvēki iesaistītos darba tirgu. Viens no risinājumiem ir arod izglītību duālā veidā, lai jaunieši ne tikai teorētiski apgūst jaunās zināšanas, bet arī papildus teorijai varētu iekļūt tuvoties reālai darba pasaulē un praktiski šīs eh, eh, lietas apgūt. Esmu no Spānijas, kurā mums ir augstākais bezdarba līmenis Spānijā, tīpaši jauniešu vidū, bet Statistika norāda, ka mūsu jaunieši ir vislabāk sagatavotie vēsturē, līdz ar to pastāv neatbilstība tam, ko meklē darba devēji un ko piedāvā mūsu jaunieši. Varētu būt, ka viņi ir vislabāk sagatavoti, bet prasmes neatbilst um, um, darba devēja prasībām. Ceturtā revolūcija ir eh, pienākusi, un mums ir jāpalīdz mūsu jauniešiem attīstīt eh, sevi darba tirgu. Mūsu izaicinājums Spānijā ir piešķirt mūsu jauniešiem kap, spējas strādāt visas pasaules uzņēmumos un arī nu, apgūt valodas. Uh, kā jau sacīja, iespējams, ka viņi strādās vietās vai darbos, kas nav pat šobrīd iedomājami. Mums ir jā palīdz jauniešiem sagatavoties šādai dzīvei, bet problēma ir tā, ka tas ir jādara jau tagad, ka pēdējiem Eiropa 20-20 gadiem ir jābūt kā tramplīnam, lai attīstītu šīs jaunās darba vietas un gatavību tam. Uh, Stāst, strādāsim pie tā jau tagad, lai eh, digitālā plaisa nepaplašinātu ne, ne distanci starp tā vienas un otras valsts jauniešiem. Tāpat arī domāsim par to, kā konkurēt eh, spēja palīdzēs nodrošināt augstāku atalgojumu. Paldies, paldies un turpināsim ar vēl vienu Spānijas deputātu, kas ir Sāķis kungs, paldies, priekšsēdētāji, arī es turpināšu spāņu valodā aiziet sveicināt. Pārstāvu politisko grupu Vox, uh, uh, Eiropas parlamentā pārstāvēts ECR grupā uzskata, ka izglītība ir ne tikai ekonomisks jautājums, bet arī jautājums, kas ir jāsaista ar personas cieņu, līdz ar to ir Eh, jānodrošina tas, ka lai gan valsts, gan privātās iestādēs būtu iespējams iegūt vislabāko iespējamo izglītību personas attīstībai. Un šajā sakarā mēs uzskatām, ka ir jāņem vērā vispārīgā izglītošana visiem uh, vispār izglītojošās sistēmas audziekņiem. Tā eh, vispār izglītojošā skola, kā citās valstīs, piemēram, Francijā, ar kopēju pamatu iekļaujot četras disciplīnas, kurās ir jāapgūst visiem, kas eh, mācās šajā valstī. Pirmais ir valsts valodas apgūve tas nozīmē arī šīs nacionālās kultūras apgūve. Otrā disciplīna ir ar zinātnisku raksturu, galvenokārt matemātiku, kas dod iespēju personai attīstīt abstrakto domāšanu. Trešā disciplīna ir vēl viena valoda, kas nav dzimtā valoda, tas nozīmē, tā var būt citas valsts uh, valoda, un uh, ceturtā joma būtu uh, informātikas apguve. Tās ir pamat jomas, kas palīdzēs svērsties pret kulturālo, kultūru un intelektuālo pauperizāciju Eh, kas aizvien vairāk izpaužās pārliecīgas, eh, pārliecīgu informātikas rīku izmantošanā starp visjaunā, gados jaunākajiem. Es to runāju pēc eh, ņemot vērā savu ilgadīgo augstskolas pasniedzēja pieredzi. Tāpat ir ļoti būtisks jautājums ne tikai kultūra, vispārīgās kultūras apguvēji, bet attiecībā uz uh, pilnīgi visiem audzēkņiem, jo tie ir jautājumi, kas ir saistām ar personas cieņu. Šie jautājumi ir pilnībā savietojumi un ir jāņem vērā mūsu laika ekonomiskā realitāte. Un šīs kapacitātes, kas ir atbilstošas jaunai Eiropas darba kārtībai, tam ir jātiek saskaņotām eh, ar galvenokārt eh, priv, eh, privātā sektora prasībām, kas rada visvairāk darba vietu Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tādējādi šīs kapacitātes ir jātīsta, ņemot vērā nepieciešamību attīstīt arod izglītību, nevar pastāvēt. Uh, neatbilstība un disproporcijas, kā pastāv daudzās dalībvalstīs, tā skaitā Spānijā, starp prasībām darba tirgu un universitātes diplomu skaits. Tas, tā ir, tas rada disproporciju un ir frustrācijas avots, kas nozīmē, ka ļoti daudzi ārā Eh, zināt, eh, zinātniskiem grādiem nespēja atrast darbu. Eh, persona vēlas saņemt atalgojumu par savu darbu pienācīgā veidā, lai ar to spētu iztikt un lai sabiedrība novērtētu šīs personas sniegumu darbā neatkarīgi no tā, vai viņa kvalifikācija ir iegūta universitātē vai ne. Paldies! Paldies! Ar to mēs esam uzklausījuši runātājus, un es tagad došu atkal vārdu paneļa diskusijas dalībniekiem. Es domāju, ka mēs esam uzklausījuši ļoti daudz komentārus un jautājumus no dažādām Eiropas daļām. Un, manuprāt, viens aspekts bija kopīgs, digi, e, tā bija digitālā revolūcija darba tirgu. Un tā kā e, komisija šodien e, nāca klajā ar pirmajiem paziņojumiem, Pār digitālo jomu es dotu vārdu tagad komisāram Šmitam, kurš varētu teikt arī savus galavārdus šajā pareļa diskusijā. Komisāra kungs, vārds jums. Merci, madame. Euh, Paldies, priekšsādātāji. Jums taisnība. Lielākais izaicinājums, kas stāv mūsu priekšā, ir digitalizācija jo šī digitālā revolūcija mainīs uh, visticamāk lielāko daļu uh, darba, vietu nosacījums, profesijas, un katram būs jāpapildina savas zināšanas šai jomā. Un es atkārtoju un vēl un vēl, ka iz, uh, tas ir pozitīvi ieguldīt turpmāk izglītībā un uh, jaunās prasmēs, un to es, uh, jā, es saprotu, ka cilvēki pamatoti uztraucas par digitālās revolūcijas ietekmu uz nodarbinātību, bet varu viņom, viņiem teikt, jūs uh, nepaliksiet novārtā un visām uh, publiskām iestādēm, dalību valstīm, Eiropas Savienībai, arī privātajam sektoram ir uh, jāveido un jāuzlabo tālāk izglītības uh, ietvars un mums ir jāmaina skatījums, jāmaina dimensija šai jautājumā. Otrā lieta, kas eh, arī ir problemātiska, ir tāda, ka tieši tie, kam ir eh, zemāks izglītības līmenis, tajos arī tiek veikts mazākas investīcijas. Un tieši šīs darba vietas ir visvairāk apdraudētas. Un tādēļ ir jārod uh, pareizā pieeja, jāizmanto pareizās metodes, lai šie strādājošie uh, darbinieki uh, varētu iegūt izglītību, ir jārosina viņi mācīties, jo taisnība daudziem no viņiem varbūt nav pārāk labas atmiņas par skolu un tādēļ ir jārod jaunas metodes, kā viņus apmācīt, izglītot, kā dot viņiem jaunas perspektīvas un jaunas iespējas nodrošināt. Arī tā ir sava veida revolūcija, jo ir jāmaina izglītības uh, struktūra. Trešā lieta - bieži vien tieši gados vecākie darbinieki, un bieži vien šis vecums sāks diezgan agri, eh, viņos arī tiek mazāk investēts. Un veidojas tāda kā digitālā plaisa eh, uzņēmumos, jo tieši šie cilvēki ir tie, kas kuri uh, vairs netiek līdzi uh, pārmaiņām darba vietā. Un tādēļ nedrīkst pieļaut, ka eh, cilvēki tiek diskriminēti vecuma dēļ. Ja runājam par mūža izglītību, tas tiešām nozīmē visā mūža garumā un pat tad, kad profesionālā karjera jau ir noslēgusies. Jo mēs runājam par uh, aktīvo novecošanu, par to, uh, ka arī cilvēkiem, kas vairs uh, nestrādā, ir jānodrošina iespēja mācīties tālāk. Nākamais jautājums par sievietēm. Jā, sievietes šobrīd uh, ir mazāk pārstāvētas jauno tehnoloģiju jomā. Kaut gan, ja palūkojamies, kas notiek skolā, skolā skolnieces ir uh, ar labākām atzīmēm, tā skaitā arī eksaktajās zinātnēs. Bet pēc tam uh, nodarbinātības jomā Eh, šīm atšķirībām nevajadzētu pastāvēt. Mums ir jāiestājas par dzimumu līdztiesību arī attiecībā uz digitalizāciju. Ja liels uzņēmums, eh, eh, par kuru mēs domājam, ka nākotnē. Un šeit es nedomāju pēc 20, 30 gadiem, bet 5, 7, 10 gadiem. Būs uh, jāpārkvalificē puse vai pat vairāk uh, darbinieku. Tātad šeit ir runa par 100, 120 un vairāk miljoniem cilvēku, un tas ir milzīgs uzdevums arī finansiālā ziņā. Un, kā tas tika teikts, mēs netiksim galā bez publiskā finansējuma, bez investīcijām. Un es runāju par investīcijām, ir jāinvestē zināšanās, prasmēs, uh, Tās ir tādas pašas investīcijas kā investīcijas uh, iekārtās, robotos, datoros. Tātad mums būs jāmaina skatījums arī uz to, kāda ir attieksme pret investīcijām uzņēmumā, attiecībā arī uz uh, atvieglojumu piešķiršanu uzņēmumiem attiecībā uz grāmatvedības uzskaitu un attiecībā arī uz nodokļiem. Mēs uh, pēc uh, pāris nedēļām uh, virzīsim uz priekšu šo mm, mm, prasmju darba kārtību, mēs to prezentēsim. Un šeit uh, ir jāņem vērā, kāda ir situācija katrā valstī, kur ir sasniegumi, kur varbūt ir atpalīdzība, jārunā par uh, arī prasībām, ņemot vērā mākslīgo intelektu, kas uh, pārveidos gan ražošanas veidu, gan uzņēmumu darbību piemēram, mainīs arī veselības aprūpes nozari, mainīsies arī medicīniskās profesijas. Un mums ir jau šodien jābūt gataviem šīm pārmaiņām, bet mums ir jābūt, mm, jārada pārliecība, pozitīva pārliecība. Cilvēkiem nevajag baidīties. Jā, šīs darba vietas mainīsies, bet uz labo pusi būs, eh, nebūs tik smags un uh, monotons darbs, kāds tas ir šobrīd. Un cilvēki darīs to, kas viņiem labāk padodas, viņi būs radoši, viņi varēs eh, just līdzi. Uh, Un šis ir liels uzdevums, kas stāv Eiropas priekšā, mūsu visu priekšā. Kā es teicu, mēs esam apstiprinājuši svarīgu stratēģiju, digitālo stratēģiju un balstoties uz to, cik veiksmīgi šī stratēģija tiks īstenota, uh, būs atkarīga arī Eiropas lomā globālā mērogā attiecībā pret mūsu konkurentiem ASV, Ķīnu un citiem un mums ir jāinvestē cilvēkos, vīriešos, sievietēs, bērnos. Mēs arī cīnījāmies par bērnu garantiju, par tās ieviešanu. Es domāju, ka mēs varam šai cīņā uzvarēt, pārveidot Eiropu. Tā šodien ir ekonomiski ietekmīga un varam nodrošināt, ka mūsu ietekme nākotnē turpināsies. Paldies, komisāra kungs! Paldies par jūsu iedrošinošiem vārdiem, pozitīvo vēstījumu. Tagad vārds Kīlonens kundze. Jūs savā ievadrunā eh, jau teicāt, ka mums vienam no otra būtu jāmācās. Mēs dzirdējām runātājs no dažādām eh, Eiropas eh, vietām, un jautājums, ko jūs no šīs diskusijas esat mācījusies? Liels paldies, priekšsēdētāji! Jā, es kaut ko esmu iemācījusies, un tas politiķim ir kaut kas eh, ļoti noderīgs kad es lūkojos uz digitālo laikmetu, es vienmēr domāju, kas tad šīs pārmaiņas eh, īsteno. Dažkārt šķiet, ka cilvēki būtībā vairs eh, nav iesaistīti šai procesā, ka tas nāk no kaut kurienes, no ārpasaules, no kādas nezināmas vietas. Bet patiesībā jau mēs šīs pārmaiņas tomēr īstenojam, mēs pieņemam lēmumus. Mēs esam tie, kuri izlēmi, ka mēs vēlamies atvieglot uh, grūtu darbu vai ka mēs vēlamies cilvēku, darbinieku aizstāt ar kaut ko citu. Bet varbūt tā nav. Bet kā mēs to uztveram uh, savā prātā, kā mēs piedzīvojam šo digitālo laikmetu, kā mēs ar to tiekam galā, vai tas ir kaut kas pozitīvs vai negatīvs. ir vieglāk pārvaldīt digitalizāciju nekā klimata pārmaiņas. Mēs varam mainīt kaut ko, varam mainīt savu rīcības veidu, varam darboties, bet attiecībā uz dabu, planētu. Šīs grūtības vienmēr ir lielākas nekā attiecībā uz digitalizācijas pārvaldīšanu vai jaunu prasmju nodrošināšanu cilvēkiem. Es ceru, es vēlos, eh, lai arī mūsu patēriņa veids mainītos. Mums vairs nebūs nepieciešams tik daudz preču, tik daudz piedzīvojumu cilvēkiem. Cilvēki eh, varēs iztikt eh, ar mazāku apjomu, un tas uh, ietekmēs arī pakalpojumu nozares darbu. Ja cilvēki domā, ka vairs nevarēs atrast darbu, es gribu teikt, ka uh, uh paredzams, ka uh, pakalpojumu nozara nākamo gadu laikā strauji attīstīsies, bet to mēs vēl nesaprotam. Mēs tikai domājam par precēm, ka jo mums vairāk mantu, jo esam labāki bet varbūt pēc gada, pēc pāris gadiem mēs sāksim domāt citādāk. Mums šīs mantas nemaz nav vajadzīgas tik lielā daudzumā. Mums nav nepieciešams patērēt vairāk, mums ir nepieciešams kaut kas cits, kas to visu aizstātu mūsu dzīvē. Šodien uh, mēs uh, dzirdējām uh, interesantas, nozīmīgas runas par cilvēku iespējām mācīties, spējām mācīties. Jūs uh, cenšamies piedāvāt izglītību cilvēkiem, neuzklausot viņus par to, ko viņi grib mācīties, spēj mācīties, kāds ir labākais uh, veids, kā mācīties. Mums ir vairāk jāieklausās cilvēkos un jāparādz individualizēti kursi, ņemot vērā tieši viņu konkrētās vajadzības. Eiropā tā ir nopietna problēma, ka e, ir iedzīvotāju novecošanās, ir arvien mazāk bērnu. Un kā kolēģis pareizi norādīja, vai mēs aizmirstam e, par ģimenes dzīvi, e, mēs gribam, lai darbs būtu ļoti elastīgs, bet mums ir jāsaprot, ka cilvēki grib kaut ko vēl citu, ne tikai strādāt. Uh, Mums ir jādod cerība tiem, kam ir zudusi cerība, jādod prasmes tiem, kam nav prasmju, un jāveido uzticība neusticības vietā. Un es domāju, ka tas ir uzdevums mums visiem kopā. Paldies, bija ļoti interesanta diskusija. Thank you very much, and now we will travel from. Paldies! Tagad no ziemeļiem pārcelsimies uz dienvidiem. Bija vairāki pārstāvji no Eiropas dienvidiem, daudzi runātāji no Horvātijas. Šķiet, ka šie jautājumi ir ļoti aktuāli Horvātijā, kas ir prezidējošā valsts. Tagad eh, dodu vārdu Babiča kungām, lai dzirdētu, vai viņš piekrīt Somijas kolēģei. lijepa poštovana gospođo Hrancova. Hrancovas kundze. E, protams, protams, es e, pievienojos e, šiem viedokļiem. To jau paudu savos ievadvārdos, bet, nu, jebkurā gadījumā bija patīkami un interesanti uzklausīt to no kolēģu mutes, kas, kas runāja par tirgus, darba tirgus uh, um, dinamisko dabu. Uh, jūs uh, mūs piest, pieteicāt kā Eiropas dienvidniekus, bet mūsu darba spēks ir ārkārtīgi mobils. Eh, arī Horvāti eh, lielā skaitā mm, pamet mūsu valsti, eh, lai meklētu labāku dzīvi un darba apstākļus citur. Staraviča kungs sacīja, ka tirgus vien mūsu problēmas neatrisinās un ka, lūk, 65% universitāšu absolventu uh, saņem uh, diplomu uzdevumus, kas, eh, kuru katru brīdi būs lieki un bezjēdzīgi. Karakovas kundze savukārt eh, uzsvēra, ka eh, minimālā alga ir tāds apusēji griezīgs zobens, un, un, un tam ir savi plusi un savi mīnusi. Cits kolēģis norādīja, ka Eh, pensijas ir mazas un ka pensionāriem, pensijas vecuma cilvēkiem ir ļoti grūti eh, atrast sev jaunu vietu darba tirgu, kaut arī viņu prasmes, viņu, viņu darba rokas noderētu mm, darba tirgumu, eh, kas, kas, kas varētu aizstāt un darīt to, ko, ko citkārt dara Eh, jaunieši. Šeit tika piesaukta mūža izglītība kā iespējamais risinājums. Es vēlētos šai sakarā eh, drīzāk atsaukties uz Šmita kunga sacīto. Savos ievadvārdos viņš runāja par eh, pārkvalifikāciju, par prasmi līmeņa celšanu upskilling, reskilling. Tik tiešām uh, skaidrs ir tas, ka darba tirgus piedzīvo ļoti dinamiskas pārmaiņas. Pārmaiņās mēs uh, mācāmies uh, un tas tā ir vērtība. Par to runāja arī Milleres kundze. Atgādinot, ka Eiropa nav viendabīga, tie risinājumi, kas nodar vienā valstī, citā nedara. Un te nu reiz ir iespēja Eiropas komisijai, Eiropas parlamentam uh, iejaukties, vadīt procesus uh, ar informatīvu atbalstu, lai šo nevienlīdzību mazinātu, uh, piemēram, uh, ejot palīgā jauniešiem kā īpašai uh, darba mm, spēka grupai, jo Uh, nu, eh, vienlīdzīgi vienāda alga par vienu un to pašu darbu, uh, nu, tas ir tāds skaists mērķis, uh, kuru cita starpā pasītro arī Ursula von der Leyen uzrunājot parlamentu. Šmita kungs savukārt šodien turpināja šo domu norādot, ka Eiropas institūcijas par to diskutē, bet par to būtu jārunā arī dalību valstu parlamentiem jo e, laika, e, jebkas, kas notiek dalība valstīs, kaut kādā mērā rezonē Eiropas līmenī un otrādi. Uh, paļaujoties uz mūsu demografijas lietu komisāra aktīvo iesaisti, e, noteikti ir jāmeklē risinājumi, kā, kā e, bremzēt nevēlamās demografiskās tendences Eiropā, paaugstinot dzimstību. Paldies! Paldies par šo noslēdzošo komentāru, Babičkungs, un, nu, Milleres kundze. Nu, vai jums izdosies eh, uztāstīt eh, to, to, to līdzsvaru un tik tiešām rezumēt eh, šodien pārunāto? Liels paldies par ļoti interesanto diskusiju, kas vēl tik vēlā stundā šeit notika. Mans pirmais iespējas ir tāds, ka esam vienisprātis, ka uh, Tālāk izglītība ir ļoti svarīga. Tas noteiks, vai mēs tiksim galā ar nākotnes izaicinājumiem Eiropā. Tātad tas būs atkarīgs no tā, vai spēsim reāli mūžu izglītību un tālāk izglītību. Uh, ievies tā, lai tas attiektos uz visiem. Tālāk jautājums, vai to nosaka valsts vai tirgus. Uh, Pamat Eh, tradicionālās izglītības jomā mēs visi esam viensprāts, ka eh, izglītība ir tiesības un pienākums katram bērnam, bet par tālāk izglītību, arod izglītību, tās nav tiesības, eh, kā tiesības noteikts jautājums vai mums varbūt būtu jāatzīst, ka arī pieaugušiem uh, uh, būtībā šī situācija nemainās, ka mūža izglītība ir tiesības un tādēļ jāizveido atbilstoša infrastruktūra, kas uh, pieskaņotu darba tirgu strādājošo tiesībām. Nu, uh, Eh, ir tāda eh, prasība, kas iedvež bailes, ka pastāvīgi ir jāmaina darbs, eh, profesija, bet tā ir no otras puses iespēja pielāgoties. Un šeit būtu jādarbojas ne tikai tirgus spēkiem, bet valstī, un ja mēs netiksim galā ar šīm iespējām, tad uh, Mm, būs zaudētāji arī Eiropa. Un kolēģi arī skaidri norādīja, ka mēs e, ir jāvēršās pie tiem, kas šobrīd ir palikuši novārtā. Mums viņi jāved sev līdzi. Un tieši e, jādomā par tiem cilvēkiem, kuru darba vietas ir apdraudēta. Eh, eh, kolēģis no Spānijas runāja par eh, skolu izglītību, par tehniskām prasībām, eksakti tās zinātnes valodas, informātika un tika aizmirsta rad, radoša pieeja, kritiskais vērtējums. Arī tas ir ļoti svarīgi, lai pastāvētu jaunajā digitālajā pasaulē. Un Makārs kundze arī skaidri norādīja jautājumu jautājums. Uh, vai uh, cilvēki atpazīst viltus ziņas, ir saistīts ar izglītību, apmācību. Tas uh, ir saistīts ar iespējām reāli mūs interesēs izmantot digitālo pasauli. Un šeit ir runa nevis par ekonomiku, bet par sabiedrību, sabiedrības pastāvēšanu un par Eiropas uh, Eh, savienības pastāvēšanu, vai arī tad eh, viss varētu iziet, ja mums tas neizdosies. Eh, Jā, paldies. Un vēl mm, ir mm, vienam klātesošajam jādod iespēja izteikties Karačonis kungs no Eiropas reģionu komitejas. Viena minūte jūsu rīcībā. Karačonis kungs. Paldies par iespēju izteikties līdz priekšsādātāju komisāra kungs, cienījamie Eiropas parlamentu un valstu parlamentu deputāti. Es pārstāvu Eiropas reģionu komiteju, eh, Eiropas Savienības eh, vietēju un reģionālo pārvaldes struktūru. Uh, organizāciju, institūciju. Un eh, tātad komisija grasās eh, atjaunināt eh, prasmju stratēģiju, kā to pamatu instrumentu piedāvājot pārkvalifikāciju. Esam pārliecināti, ka tas ir absolūti vitāli svarīgs priekšnosacījums Eiropas turpmākai attīstībai. Tas ir nepieciešams solis, ņemot vērā reģionālos un vietējos apstākļus un pieejamos resursus. Investīcijas cilvēku kapitāla ir jāuztver kā sociālas investīcijas investīcijas. Un šajos priekšlikumos noteikti ir jābūt arī tādiem mārketinga propagandas pasākumiem, kas uzrunā sabiedrību, it īpaši mērķa grupas, kas paši savu mūžu nemeklētu izglītības vai pārkvalifikācijas iespējas, par to neliekoties nezinas. Ciešā sadarbībā ar uzņēmumiem, darba devējiem, darba ņēmēju organizācijām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām ņemot vērā tās prasmes un iemaņas, kas, eh, kādas eh, pastāv eh, tirgu, kādas ir pieprasītas, un konkrēts piemērs. Will Learn Again programma, ko īsteno kāda Ungārijas pašvaldība vairāk kā simts etnisko čigānu, romu tika aicināti piedalīties tādās profesionālās apmācības programmiņā un tika arī nodarbināti apkopšanas, uzturēšanas darbos un varēja beigās saņemt darba ņēmēja statusu. Un šī programma būtiski palīdzēja šīs programmas dalībniekiem, cēla viņu pašapziņu, ļāva mazliet nopelnīt mainīt un eh, nostāties uz tādas, tādas konstruktīvas eh, takas dzīvē, eh, neskatoties uz to, kāda bija viņu sākotnējā finanšu situācija, kāda bija dzīves apstākļi. Pat šis nelielais, šķietami nebūtiskais projekts apliecina, ka reģionālā vietējā līmenī ir iespējams būtiski tādi, tādi panākumi, rīkojoties novatoriski atbilstoši un, un saskaņā ar, ar vietējo situāciju. Protams, ar uh, institucionālu atbalstu no centrālajām uh, pārvaldes uh, struktūrām. Tas ir būtiski, ņemot vērā lielās tendences demogrāfijā, smadzeņu aizplūšanu, kas apdraud ilgtermiņā Eiropas Savienības ilgtspēju. Tieši tāpēc Eiropas reģionu komiteja piedāvā Eiropas Savienības līmenī apsvērt tādu mehānismu, kas ļautu integrēt un saharmonizēt pasākumus, kur ir vērsti pret smadzeņu aizplūšanu aizplūšanu, koordinējot to ar uh, reģionālo līmeni. Esmu reģiona komitejas referents demogrāfijas lietu jautājumos un labi apzinos to, kādas ir likmes šajā spēlē un kādi ir tie izaicinājumi, kas ir mūsu priekšā. Paldies! Paldies! Līdz ar to noslēdzam šīs pēcpusdienas sarunu. Vēlos jums visiem pateikties par to, ka bijāt klāt, taču pirms atvadāmies. Vēlos eh, pateikties līdz priekšsādātājam Morasa kungam un eh, tiešām noslēdzošais vārds jums. Liels paldies! Arī es eh, vēlos pateikties jums, pateikties Eiropas parlamentam par šīs parlamentu nedēļas sarīkošanu par šo sanāksmi. Un es noslēgumu vārdus vēlos sacīt savā dzimtajā valodā. Tātad liels Paldies! Noslēdzot šo sanāksmi, vēlos uh, pateikties ikvienam par līdzdalību, par jūsu pienesumu, tīpaši mūsu viesiem, kas uh, bija šeit uh, panelī, prezidijā. Uh, Patiesas prieks par to, ka Eiropas komisija beidzot ir, ir apzinājusies un, un uztvērusi uh, šo jautājumu lielo nozīmi uh, Eiropas kontekstā. Un kaut arī Ne visas Eiropas Savienības valstis saskaras ar identiskiem izaicinājumiem, un to prioritātes eh, nav identiskas. Izglītība, prasmes, darba tirgus - šie jautājumi nodarbina mūs visus, jo dzīvojam eh, saistītā eh, pasaulē. Mūs, mums ir kopīgs liktenis, kopīga nākotne, un tāpēc arī nepieciešamie risinājumi ir ļoti līdzīgi investīcijas jaunajā paudzē. Jaun jauniešos bērnos ir mūsu visu prioritāte. Un šajā kontekstā vēlos teikt, ka, mm, ja vēlties, lai es eh, izdarītu kādu kopsavilkumu, formulētu kādus eh, priekšlikumus Eiropas komisijai, tad pirmais būtu, mums ir jārīkojas izlēmīgi un ātri. Uh, Eh, tiklīdz tiek eh, konstatēts eh, problēma jautājums, ir ātri jārod risinājums un tad jāķers pie tā īstenošanas. Līdzīgi kā tas bija pirms dažiem gadiem, kad bezdarbs strauji pieauga un komisija ātri vien spēja nākt klajā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, kas tika iedzīvināti visā Eiropas Savienībā. Ir laiks rīkoties tieši tāpat. Ja runājam par izglītību un prasmēm, arodu izglītību, darba tirgu, šādām lietām, tad, eh, diemžēl, diemžēl esam liecinieki tam, ka vairums eh, mm, pilsoņu eh, pabeidz savas skolas gaitas, augstskolas gaitas, un, un pēc tam vairs tā īsti neko dzīvē nemācās. Tikai 10% eiropiešu mūža gājumā papildina savu izglītību uh, Mm, kas, kas ļautu viņiem uh, kāpt pa, pa, pa, pa, pa, pa karjeras kāpnēm. Citās valstīs šīs iespējas ir ļoti labas, citās netik ļoti, bet tās netiek izmantotas. Uh, te nu reiz ir prioritārs darba lauks Eiropas komisijai. Tā, lai tie eiropieši, kuru izglītības līmenis ir zems, uh, Uh, neieslīgtu šādā um, apātijā. Uh, mazkvalificēti darbinieki ir, ir, ir nedaudz jāpamudina, uh, jāiedrošina mm, turpināt izglītību, un tas ir mans vēlējums Eiropas komisijai lūdzu jūs ņemt vērā šos uh, kritiskos aspektus, kur ir nepieciešami uh, risinājumi turklāt ātri. Un visbeidzot, runāt par prasmēm un izglītību visiem, par vienlīdzību izglītībā nākotnē tas būs būtisks priekšnosacījums mūsu izaugsmai un attīstībai. Eiropas Savienībā mēs šeit runājam par, par vienlīdzību, par to, ka visi esam līdzvērtīgi, bet šiem vārdiem ir nepieciešams segums, reāls materiāls piepildījums un mūsu pilsoņu Eiropiešu izglītošana uh, ir tas, kā, kā, kā tam ir jāizpaužas. Noteikti būs neviena viena iespēja nākotnē eh, diskutēt diskutēt par šiem jautājumiem, atzīmējot kādas jaunas tendences, kādus pavērsienus, un šādā sadarbības garā mēs eh, varam palīdzēt viens otram ar, ar, ar padomu, ar, ar ieteikumiem, eh, strādājot mūsu pilsoņu, mūsu darba ņēmēju interesēs eh, katras dalībvalsts un ikviena pilsoņa, Eiropas pilsoņa interesēs. Paldies! Well, this is it. <laughs> nu, tas arī viss. Paldies jums, lai jums eh, jauka pēcpusdiena Briselē un patīkams māju ceļš.